dalībvalstis piedalīties eh, šajās darbībās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāru kungam! Kopumā tika iesniegti septiņi rezolūcijas projekti, un līdz ar to debats par šo jautājumu ir beigušās. Balsojums notiks pēc nākamajām debatēm. Nākamais darba kārtības punkts ir kasta diskriminācija Indijā. Vispirms došu vārdu autoriem, Van Dālena kungam vis, kā pirmajām. Divas minūtes, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, tā ir taisnība, ka mēs šodien Eiropas parlamentā runāsim par kastu diskrimināciju Indijā. Apmēram 200 miljonu dalītu neaizskaramo šobrīd atrodas pilnīgi bezcerīgā situācijā. Viņiem ir jāveic briesmīgs darbs. Nu, tagad es pēc pusdienas pārtraukuma nesākšu jums detalizēt izskaidrot, kas viņiem ir jādara, bet diemžēl arī daudzi jā, tiek spēju kārtā nodevināti prostitūcijā. Indijas partijas ir solījušas, ka tās kaut ko mainīs un uz papīra ir eh, izstrādāti dažādi plāni un noteikumi, un tas viss ir ļoti labi, bet ikdienas praksa parāda, ka situācija no tā krasa atšķirs. Viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka cilvēki, kas ir sagrāvuši dalītu mājas, cilvēki, kas uh, tirgojas ar dalītiem kā ar vergiem, cilvēki, kas uh, piespiež dalīts nodarboties ar prostitūciju, viņi netiek sodīti, pat vēl ļaunāk. Katru gadu simtiem vai pat tūkstošiem dalītu tiek uh, spīdzināti, un viņi spīdzina policija. Dalīti Indijā šķiet ir tāda, vi, viņiem problēmas ir nemitīgi, un tam, tam ir jāmainās, un Eiropas Savienības, domāju, varētu dot būtisku pienesumu. Šobrīd mēs atrodamies sarunu procesā ar Indiju par enerģētikas jautājumiem, klimata jautājumiem, par savstarpējām tirdzniecības attiecībām, un es domāju, ka šo sarunu gaitā uh, Mēs nedrīkstam aizmirst par neaizskaramo stāvokli. Indijai ir jāraugās, lai tā var īstenot reformas policijas un uh, tiesu iestādēs, tā lai tie, kas atrodas šajā sabiedrības zemākajā slānī, lai viņiem nebūtu jāgrimst vēl zemāk. Ir noteiksim to kā priekšnosacījumu sarunās ar Indiju par jauno tirdzniecības līgumu. Paldies kolēģim Fandālenam. Geringers de Odenbergs kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kastu sistēma joprojām eksistē daudzās Āzijas valstīs. Sociālā sašķeltība ir ļoti nopietna un tā sakņojas šo tautu vēsturē. Dažādu sociālo grupu uh, neiekļaušana līdz ar to tiek uzskatīta uh, par um, normu un neaizskaramu kasta uh, tiek uzskatīta par pilnīgi normālu ikdienas parādību. Viņiem tiek uh, ierobežots iespējas saņemt uh, izglītību, arī veselības aprūpi, un pēdējā laikā mēs redzējam uh, vardarbības uzliesmojumi, arī uh, bērnu un sieviešu izvarošanu. 90% no šiem gadījumiem nemaz netiek ziņoti, tāpēc, ka cilvēki gaidā, ka cilvēki baidās uh, Uh, no tā, ka uh, viņi vispār tiks nogalināti. Indijas konstitūcija oficiāli aizliedz kastu sistēmu diskrimināciju, uh, bet šie, šie noteikumi eksistē tikai uz papīra. Reāli joprojām kastu sistēma eksistē un ir tīpaši lauku reģionās kastu sistēmā. Um, joprojām ir ikdiena. Es tiešām ceru, ka citas valstis no šī, šī reģiona uh, izmantos Indiju kā labu paraugu un uzsāks vismaz oficiālos uh, likumdošanas procesus, lai uh, izskaustu kostu sistēmu. Paldies kolēģei, un tagad divas minūtes Lohpīlers kundzei. Paldies priekšstādātāji. Dalīti, kas tiek saukti par. Uh, neaizskaramajiem ir apmēram 1 ceturtā daļa, tie 200, no Indijas iedzīvotāji 250 miljonu cilvēku. Dalīts nozīmē tās, ko var spādīt ar kājām um, vai apspiest. Sabiedriskajai uh, dalīt ir, Indijā ir pakļauta sabiedriskajai, reliģiskajai un cita veida iztumšanai. In, ne, neraugoties uz uh, dažādiem centieniem uh, to izskaust, Indijai tomēr nav izdevies uh, veiksmīgi šo parādību novērst. Pat visļaunākie nu, noziegumi um, pret cilvēktiesībām šajā dalītu vidu netiek izmeklēti. Apmēram tūkstots, pavisam nesen aptuveni tūkstots cilvēku grupu no augstākajām kastām izlaupīja un aizdedzināja vismaz 268 mājas dalīt kopienās, un policija neiejaucās, un tas bija iepriekš plānots uzbrukums, un tāpēc mēs aicinām um, Indijas valdību. Nu, visos līmeņos cīnīties, aizsargāt dalītu tiesības un tur, kur tas ir nepieciešams, izstrādāt tālāk likumdošanu. Diemžēl dalītiem dalīt arī paši ir sākuši sev uzskatīt par zemākas šķiras iedzīvotājiem. Daudzi šo, šo pazemojumus uztver kā, kā likteni, bet ne visi. Un uh, Tāpēc mums ir jāizrāda solidaritāte dalītiem, un es ļoti ceru, ka Eiropas Savienība savā rīcībā, savās akcijās aktīvi atbalstīs dalītu aktīvistus, jo tieši tie, kurie ir drosmes pilni cīnīties pret uh, tiem, kas uh, izmanto šos modernos paverdzināšanas veidus un cīnās pret to visu, uh, tie ir pelnījuši mūsu vislielāko atbalstu. Paldies kolēģei Lohbīlers kundzei, Prēdes kungs divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Kopējās rezolūcijas teksts ir vairāku, ir izstrādāts pēc vairākiem incidentiem Tamilnadu štatā un Hisans provincē. Šie incidenti parāda, ka diskriminācija pret dalītiem ir traģiska realitāte, kas pastāv Indijā. Lohpīlers kundze paskaidroja, ko nozīmē vārds dalīti. Biežāk tiek izmantots termins neaizskaramie. iemesls, vai šī, šis jautājums, ko mēs te tagad aizstāvam, ir uh, starptautiska problēma. Lai gan mēs atzīstam, ka Indijas valdība ir īstenojusi pasākums, lai cīnītos pret kastu diskrimināciju, mēs vēlamies, lai likumdošana šajā valstī tiktu labāk īstenota. Un, protams, mēs saprotam, ka diskriminācijas izskaušana ir tāds ilgtermiņa process, jo vispirms ir jāmaina cilvēku domāšanai. Bet tomēr mēs domājam, ka ir jāspēr dažādi soļi, nekavējoties. Nu, protams, nu, piemēram, Indijai ir nepieciešama neatkarīga policija. Policija nedrīkst būt korumpēta. Policijai ir jāpiereģistrē visi gadījumi, visas sūdzības no cilvēkiem, kas ir kļuvuši par diskriminācijas upuriem. Es domāju, ka Indijas parlamentam ir jāpieņem likums, kas aizliegtu pazemojošas darba, pazemojošas darba veidus, kas tieši ietekmē tieši to pilsoņu, pilsoņu daļu, par kur mēs šeit runājam. Paldies! Dank, Paldies Predskungam, tagad Šākas kundze pusotru minūtu, lūdzu. Paldies priekšsādātāju komisāru kolīģi, kasta diskriminācija un mūsdienu verdzība ietekmē simtiem miljonu Indijas iedzīvotāju, un tāpēc ir jādara daudz vairāk nekā Indijas iestādes šobrīd ir darījušas. Mēs ceram, ka Indijas parlamentā tiks pieņemts ierosinātais likumprojekts, kas nodrošinās lielāku aizsardzību šobrīd visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem un manā, mazākumtautību grupām, lai cilvēki varētu vērsties policijā pēc tam, kad ir kļuvuši par diskriminācijas upuriem un lai vainīgie tiktu sakt pie atbildību. Lai gan ir Indijā arī sabiedrības grupas, kas atbalsta uh, Indijā ir grupas, kas atbalsta dalītus, un tā nedrīkstētu būt tā, ir jācīnās pret to, lai Indijā netiktu likt šķēršļi šo atbalstu grupu darbībai. Mēs šos jautājumus varam ietekmēt, piemēram, sārunās ar, ar Indiju, mēs varētu stingrāk runāt par kāstu diskrimināciju. Protams, pasauli ir ieinteresēta, kā Indijai veicas ekonomiskā izaugsmē, bet uh, mums ir jā. Ja, cenšas panākt to, lai šī, šī, šī veiksme tiktu atspogļot arī cilvēku tiesību aizsardzības jomā. Paldies Šāks kundzei. Mērfī kungs divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kastu sistēma ir reakcionārs eh, vidusla, viduslaika palieka, kas, eh, ko valdošās klases Indijā jau daudzus gadsimts ir izmantojuši. To izmanto arī brīti imperialisti un kopš neatkarības to izmanto Indijas valdošā kapitālistu šķīra. Gasta diskriminācija ir aizliegta konstit ar konstitūciju, bet realitāte ir savādāka. Ir likumdošana pret diskrimināciju, pret uh, atkritumu šķirošanu rokām. Tūkstošiem sieviešu ir iesaistītas. Uh, iesaistītas uh, šajā, šajā darbā pārsvarā dalīt un at, Advijāsu sievietes, sievietes un citi dalīti tiek uh, pakļaut vardarbībai un policija neko nedara. Kastu sistēma leģitimizē tādus apstākļus, kas pieļauj uh, visbarbariskāko strādnieku eksploatāciju, un daudz Eiropas Savienībā balstīti cilvēki gūs labumu no šīs cilvēka eksploatācijas. Ir Tamil Nandu štātā Daudz iedzīvotāji strādā, lai, piemēram, austu audums rietumu firmām. Kas diskriminācija ir pieauguša problēma? Pēdējo 50 gadu laikā 250 tūkstoši fermeri ir uh, izdarījuši pašnāvību, tāpēc, ka viņu iztika bija sagrauta un uh, ir liels problēmas arī ar zemes piešķiršanu maziem zemniekiem. Uh, Indijas eh, valdības veiktie pasākumi dod labumu tikai nelielam iedzīvotāju skaitam. Lauksaimniecību reformas eh, ir novedušas daudz cilvēkus eh, pie nabadzības. Un taču pasaules ļoti daudz ir iesaistīti. Uh, iesaistīti labuma radīšanā, kas nāk par labu tikai lielajām multinacionālajām kompānijām. Ir jāmudina Indijas strādnieki un arotbiedrību kustība cīnīties un jāmobilizē opozīcija, lai tiktu īstenots jauns liberāls reformas. Paldies kolēģi Mērfī kungam un tagad grupu vārdā vispirms Korhols kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji! dalīti atrodas eh, kastu sistēmas pašā apakšā, un viņi ir, eh, zinām, kā neaizskaramie. Indijā nesen ir pieņemti daudzi likumdošanas pasākumi, dalītiem, piemēram, ir rezervētas vietas Indijas parlamentā, ir noteikts kvotas, eh, cik izglītības iestādēs vietu ir jāatvēl dalītiem, tas pats attiecas arī uz uh, darba vietām. Taču neraugoties uz to, dalīts bieži vien piespiež darboties prostitūcijā un viņas arī paverdzina darbā. Dalīts sieviešu vidū analfabētisms ir 24% apmērā salīdzinājumā ar 43%, kas ir kopējais analfabētu īpatsvars Indijas sabiedrībā. Ir jādara ļoti daudz, lai uh, šo situāciju vērst par labu, kas diskriminācija varētu beigties arī, ja uzlabot izglītību vietējā skolās. Paldies, un tagad Kreto kundzei vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos runāt un nosodīt par kastu diskrimināciju. Sievietes ir diskriminētas divas reizes tādēļ, ka pieder pie kādas zemākas kastes un arī tādēļ, ka ir sievietes. Viņas ir upuri, eh, kas tiek marginalizēti, sievietes tiek izvarotas un viņam nav uh, tiesība vērsties tiesā. Un šī situācija, kas Indijas uh, varas iestādēm ir jārisina. Katrs sestais Indijas iedzīvotājs ir dalīts un ir nepieciešams šo situāciju risināt, ir īpaši ņemot vērā to, ka uh, konstitūcijā ir ierakstīta šāda norma, ka kasta diskriminācija ir aiz, aizliegta un tas ir ārkārtīgi svarīgi un tikpat svarīgi, lai uh, Eiropas Savienība un it īpaši uh, augstā pārstāve izstrādātu jaunu stratēģiju, lai aizsargātu cilvēkus pret diskrimināciju un ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis nodrošinātu dialogu ar Indiju, lai šo jautājumu varētu risināt. Lielas paldies, Kretu kundze, Ojolandes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Šī rezolūcija ir vērsta pret kastu diskrimināciju, kas tomēr, diemžēl, ir plaši izplatīta un skar miljoniem cilvēku Indi Indijā. Indijas valdībai ir jāpieliek pūliņi, lai nodrošinātu to, ka šī diskriminācija tiek pār izbeigta. Valstī ir aptuveni 200 miljonu dalītu, kas turpina tik pakļauti vardarbībai, izvarošanai, slepkavībām un citiem noziegumiem, par kuriem uh, Eh, nav soda. Eh, saskaņā ar eh, atsevišķiem pētījumiem Indija ir piektajā visbīstamākajā vietā no sievietēm. Un šajā valstī ir nopietni jārisina diskriminācijas problēmas. Paldies! Paldies, Sojulandes kundze, un nākošais uz vienu minūti - Šlīterkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kastu sistēma ir e, sena represīva sistēma, kurai nav vietas šajā gadsimtā. Dalīti un ativāzi tiek diskriminēti. Viņiem nav nekādu e, tiesību un arī tas nozīmē nopietnu vārdarbību pret sievietēm. Ir pieliecis, pienācis laiks eh, no, <clears throat> noteikt nosacījums mūsu pašu uzņēmumiem, kas strādā eh, Indijā. Vai es esmu eh, vienīgais? šeit, e, šajā sēžzālē, kurš ir ar rokām tīrījis e, toaleti. Iedomājieties, e, es gan to darīju savā vasaras mājā, bet ir cilvēki, dalītu sievietes, kas to dara desmit stundas dienā. Ar tādu praksi ir jāizbeidz. Paldies, Šliterkungs, un nākošais runātājs Paškā. Pan komisār, boj s postāručajā vytváranými zvykmi. Paldies, priekšsēdētāji ir ārkārtīgi grūti risināt šo jautājumu, un tīpaši, ja vajag izskaust praksi, kas jau gadu desmitiem ir bijusi patiesība un īstenībā, tā tas ir ar kastu sistēmu Indijā. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka Eiropas parlamentam jāizmanto visi, visas sviras, kas ir parlamenta rokās, tā, lai varētu izskaust šo sistēmu. Ir tīpaši runājot par dalīdu un adivas sievietēm, kas tiek pazemotas un diskriminētas, no viņām tiek prasīts, nu, lai tās strādātu e, sarežģītus darbus, viņas ir seksuāli eksploatētas un to dara dominējošās kastas. Kā piemēru var minēt 16-gadīgas meitenes grupveidu izvarošanu. Tāpēc Indijas iestādēm ir jādara vairāk, lai varētu tiesību normas īstenot praksē, un šīs tiesības attiecās uz zemākajām kastām, tā lai Indijā nebūtu tādu kastu pārstāvju, ka ir kļūst par diskriminācijas upuriem. Indijas varas iestādes ir atbildīgas par cilvēktiesību ievērošanu, un mēs pamatot viņas kritizējam, ja tas nenotiek. Lielas paldies, Paška kungs, un tagad lūdzu Kelī kungs. Eh, Indija ir daļa no BRICS valstīm, nācija, kas strauji attīstās, mēs varam apsveikt progresu, bet attīstoties progresa eh, ekonomiski tā neattīstās sociāli Un to var tikai daļai saprast. Vecie ieradumi ir iesīkstējuši. Lielākajā daļā sabiedrība ir zināmas eh, eh, hierarhijas un citas paliekas, bet šeit liekas, ka kasu sistēma dzīvo vēl ar savu leģitimitāti. Ir nepieciešams ilgs laiks eh, ir, ir nepieciešams laiks, lai no tā atbrīvotos, bet šeit ir jāpieliek īpaši pūliņi, ir nepieciešama policijas ref, reforma, noteikumu ieviešana, lai varētu nodrošināt sociālo integrāciju, pienācīgas izglītīšanas eh, nodrošināšanu, jo tikai 23% eh, dalītu ir, eh, las, ir ar lasīt, rakstīt prasmi. Tāpat arī ir jācīnās pret bērnu nodarbinātību un šo atkritumu savākšanu ar rokām. Paldies, kolēģi Kelī. Nākošais runātājs repa uz vienu minūti. Arvoisā. Paldies priekšsēdētājiem parlaments ir paudis savu viedokli par kastu stāvokli Indijā. Es esmu uh, eh, sātrieks redzot, ka šo zemāko kastu cilvēku situācija Indijā nav, jeb ārpus kastām etošos, esošo situāciju nav uzlabojusies. Cil Indijai ir uh, jāpielāgojas cilvēktiesību aktiem. Nesenās vardarbības ir parādījušas to, cik maz ir paveikts. Ir pilnīgi skaidrs, ka dominējošās kastas organizē vardarbības aktus pret dalītiem. Diemžēl Indijas lēmējiestādes ne, ne, neizturas nopietni pret eh, cilvēku tiesību jautājumiem dalītu sakarā. Paldies, kolēģi Repo, un nākošais runātājs pasēlts uz vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, dalītu temats ir eh, pēdējais temats, par ko mēs runājam šogad, bet, kā jau kolēģi Lohbīlārs kundze sacīja, dalītu skaits eh, sasniedz vienu pusi no Eiropas Savienības iedzīvotāju kopē, kopējā skaita. Tātad ir milzīgs cilvēku daudzums, kas, kas cieš, tad, kad es biju bērns, kad es biju jaunietis, kad es biju mm, vēl jauns, tad. Uh, tad Indijā bija valdīja nabadzība, bet šodien Indijā ir ļoti daudz ekonomisko panākumu. Indija ir eh, tehnoloģiski liela valsts, kam ir eh, neiedomājams ēnas puses dalīti, briesmīga nabadzība, sieviešu embriju nogalināšana, vardarbības par ko runāts arī Vācijā. Tie visi ir temati, pie kuriem mums ir jāstrādā. Mums savā partnerattiecībās ar Indiju tas ir jāpiemina. Un uh, dalītu briesmīgais liktenis ļoti daudz izsaka par Indijas likteni, un mums uh, pret šo ēnas pusi ir enerģiski jācīnās. Paldies! Paldies Posēlt kungam! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Gurmais kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kasta diskriminācija Indijā joprojām ir šokējoša realitāte, neraugoties uz vairākiem Indijas valdības izstrādātiem likumdošanas aktīviem. So sociālā dalītu izslēgšana ir milzīga. Piemēram, sievietes cieši gan no sociālās izslēgtības, gan no seksuālas vardarbības. Uh, vardarbība mājās arī ir eh, ļoti plaša izplatība parādība, un eh, šīm sievietēm ir ārkārtīgi grūti ziņot par šiem pārkāpumiem. Sabiedrība ir aizspriedumaina, un eh, tie, kam, kam ir jāizsargā iedzīvotāji, piemēram, policijas spēki, vai tie neko nedara. Dalīti tiek nodarbināti darbos, kas ir mūsdienu verdzības formas, tā skaitā atkritumu šķirošana ar rokām Ir arī ziņas, ka, ka ir rūpnīcas, kurās nu, cilvēki tiek paverdzināti, ražo preces eh, rietumu firmām, un es gribētu ierosināt, lai šīs firmas, rietumu firmas tiktu izziņotas, kas eksploatē cilvēkus. Paldies, Gurmais kundzei! Līdz ar to debates ir beigušās, un vēlreiz dodu vārdu Čalos kungam, lūdzu, komisāru. Merci, monsieur le Paldies priekšsēdētājiem. Godējumi deputāti. Eiropas Savienība apzinās grūtības, ar kurām saskars Indijā atsevišķu kastu piederīgie, tā saucamo uzskaitīto kastu piederīgie neraugoties uz to, ka Indijas konstitūcija paredz visu pilsoņu vienlīdzību. Indijas valdība kopš neatkarības ir izveidojusi pozitīvas diskre, diskriminācijas režīmu, paredzot kvotas šīm kastām, paredzot politisko pārstāvību. 44 vietas ir parlamenta apakšpalātā rezervētas un kvotas līdz 15%, lai piekļūtu augstākai izglītībai un amatiem valsts pārvaldē pozitīvā diskriminācija, neraugoties uz pozitīvo neapstrīdamo ietekmi, tomēr ir bijusi ar pilnīgi sagrozītu iedarbību, e, stiprinot zināmu kastu identitāti un radot e, konfliktus pašu kastu iekšienē, e, pieprasot apakškvotas. Kā pēdējā notiek, notiek, notikuma attīstība, jānorāda 9, 89. gada noteikti Eh, noteikumi, jeb likums, lai novērstu vardarbību pret kastām, vai arī eh, likums, kas aizliedz toalešu tīrīšanu ar rokām, ir pieņemts, bet, diemžēl, rezultāti vēl nav apmierinoši. Eh, Indijas politiskajā ainavā atsevišķi varas pārstāvji Uh, ir uzņēmušies uh, šo kastu aizstāvību. Bet tāpat arī diskriminācija ir uh, vērojama. Cīņa pret diskrimināciju ir notiek arī Eiropas Savienības un Indijas dialogos. Nākošais šāds dialogs ir paredzēts nākošā gada sākumā. Tāpat arī ļoti daudz projektu, ko veido eh, NVO, ko līdzfinansē Eiropas Savienība. Eh, un divpusējās palīdzības programmas Indijai ir ar mērķi uzlabot e, visneaizsargātāko iedzīvotāju stāvokli, īpaši liekot uzsvaru uz e, veselības aprūpi, uz sociālo aizsardzību kam tiek izmantot aptuveni 776 tūkstoši eiro, kā arī piekļuvi um, tiesu iestādēm Eh, nabadzības samazināšanai, eh, sociālai integrācijai, kur arī ir atvēlēts liels naudas summas. Kas tu diskriminācijas jautājums ir? Sarežģīts jautājums, kā jau vairāk no jums to norādīja kas ir dziļi iesakņojies Indijas kultūrā. Kopš neatkarības tomēr Indija ir eh, panākusi ievērojumu progresu Eh, sniedzot atbalstu visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, bet tomēr zināmas ēnas zonas ir palikušas. Eiropas Savienība atbalsta valdības pūliņu, kas piemēro dažādas eh, palīdzības un citas programmas šajā jomā. Arī es jau pie, eh, pieminēju, un arī jūs gala dokumentā pieminējāt iestrādāt